Okay, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, redzēju, ka vēl daži deputāti ienāca. Gribētu sveikt visus šajā mini uzklausīšanā par ostu pakalpojumu regulu vai tirgus piekļuve ostu pakalpojumiem un caurskatāmīga ostās. Mums ir trīs runātāji. Nē, pieci. Pirmkārt, Richarda Bērda kungs no Lielbritānijas, Stefano Penaldo. No sākuma likās, ka viņu sauc Ronaldo, bet, bet viņš ir Stefano, viņš ir no Venēcijas ostas pārvaldes, ko vada bijušais priekšsēdētājs Paulo. Tad Viktor Šunmākera kungs no Rotterdamas. jo, manuprāt, par ostām vispār nevar runāt, nepieminot Rotterdamu. Tad Annelīna Mekēle, ja es e, ceru, ka pateizi, pareizi pateicu, no Somijas un Žans Klods Cejē no Marseļas ostas. Darba struktūra būs nedaudz atšķirīga. Šodien mēs uzklausīsim vienu runātāju, tad uzdosim jautājumus, saņemsim atbildes, un tad vārds tiks dots nākošajam runātājam. Tāpēc pirmkārt es gribēju varbūt Richard jums pirmajam dot vārdu. Kad uh, Kad es uh, ienācu iekšā, Ričards man teica, esmu dzirdējis, ka jūs ļoti stingri te darbojaties ar savu āmuriņu, un tā man tāda reputācija patiešām patīk. Nu, Ričard, tagad jums piecas minūtes. Liels paldies! Gribēju apsveikt komiteju ar to, ka tā organizējuši šādu uzklausīšanu, jo tā ir lieliska iespēja uzklausīt ostu pozīciju par šo regulu. Žēl, ka mums nebija vairāk konsultāciju par šo regulu pirms priekšlikums tika izstrādāts. Ja mēs runājam par Lielbritāniju, es saprotu, ka mums ir atšķirīga ostu darbības schēma. Es pastāstīšu par problēmām, kādas mēs saskatām regulā, un tad atbildēšu uz eh, jautājumiem, saprotot, ka diskusiju varēs arī turpināt. Lielbritānijā mums ir lielākais ostu sektors Eiropas Savienībā, ņemot vērā tonāžu. Mums ir 120 komercostas, 44 no tām ir TNT tīklā, tāpēc šī regula mūs būtiski skar. Ostas ir privātas, vai tās pārvalda neatkarīgas iestādes un eh, finansē uh, no privātiem finanšu avotiem. Nu, tā tad varētu teikt, tās balstās uz tirgus principiem. Un tā ir tāda konsekventa pieeja Lielbritānijā, ko ievērojušas arī valdības. Tātad ostām nav subsīdiju, lai tās konkurētu savā starpā. Ostas sniedz lielu devumu ekonomikai. Nesena pētījuma rāda, ka ost, caur ostām notiek 95% no startautiskās tirzniecības, liela loma ir enerģētikas sektorā un arī liels nodarbināto skaits un liels devums IKP. Vairāk kā 1% no kopējā Lielbritānijas IKP nāk no šī sektora. Jūs detaļās šo karti neredzat, bet tur var eh, tā kā saprast, ka mums ir daudz ostu dažādās valsts daļās un rādījusā līdz 100 kilometriem ap ostām ir dažāda veida infrastruktūra un ir arī liela konkurence starp ostām, tādējādi veicinot šī sektora attīstību. Mēs esam moderna industrija, liels investīcijas. Citā pētījumā tika gūts apstiprinājums, ka ostas pašlaik investē vairāk kā 400 miljonus gadā, uh, tiek būtiski palielināta produktivitāte. Darba spēka produktivitāte ir apmēram par 40% lielāka nekā vidēju valstī. Mums ir eh, steigti došības, vides standarti un arī laba transporta infrastruktūra, dzelzceļa un citas. 2010. gadā uh, konkurence šajā sektorā tika izvērtēta un novērtēta kā laba. runājot par šo regulu, mēs atbalstam principus, ka jārisina problēmas tirgu un jāstiprina konkurence un jāpaukstina produktivitāte. Bet mums ir liels bažas par to, ka regula iejauksies tur, kur tirgus strādā labi, kā tas ir mūsu valstī. Piemēram, otrā sadaļa par piekļuvi tirgumu rada papildus eh, izmaksas birokrātiju un varētu apdraudēt esošās dažāda veida līgumiskās attiecības. Ostas pašas sevi pārvalda, un trešā sadaļa traucēs komerc sarunām starp dažādām ostām, un ostas vairs nevarēs darboties kā komerc uzņēmumi. Nav īsti arī skaidra komisijas loma par apmaksu jautājumu, un uzraudzības iestāde radīs arī jaunu birokrātijas līmeni, un dažādi piedāvātie priekšlikumi arī nav pārāk elastīgi. Mēs gribētu teikt, ka šis priekšlikums ir tāds kā ierobežojošs krekls, kas palielinās tikai izmaksas un ierobežos mūsu darbības spējas un samazinās investīcijas. Mūsuprāt, uh, šī regula ir jāatliek un varbūt par to ir vairāk jārunā, lai izvērtētu dažādus jautājumus, piemēram, iepirkumus, koncesijas un tā tālāk, un arī esošo, piemēram, DG komp iniciatīvu par valsts atbalstu. Jo šam likumdošanas aktam nevajadzētu apdraudēt ostu darbību Eiropā. Man ir maz laika, bet runājot par piekļuvi tirgumu, mēs nedomājam, ka šī gadījumā šie nosacījumi attiecās uz mūsu ostām, jo tās jau darbojas kā komerc ostas. Devītais pants arī mūsuprāt ir pārāk ierobežojošs un uh, neatiec uz ostām, ka tās pašas uh, pārvalda savus pakalpojumus. Manuprāt, uh, līdzsvars šeit nav īsti pareizais atrasts, jo konkurētspējīgā tirgu pašiem būtu jānosaka izmaksas un, un pakalpojumu cenas. Mums būtu jādomā arī par iespējamiem izņēmumiem attiecībā uz šo regulu, un tad būtu arī attiecīgi teksts jāpielāgo. Mūsu viedoklis ir tāds, ka šo regulu vajadzētu atsaukt, izdiskutēt un tad sākt darbu no jauna. Par uzraudzības iestādi, mūsuprāt, Lielbritānijā jau situācija tiek pilnībā kontrolēta no esošo iestāžu puses un nedomāju, ka mums vēl kādas jaunas iestādes vajadzētu izveidot. Paldies par jūsu uzmanību un ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad referentam pirmajam būs iespēja uzdot jautājumu, tad arī citiem deputātiem. Fleckensteina kungs, vai jums ir kādi jautājumi Bērda kungam? No, not yet. Nē, vēl nav. Vai ir vēl kādam? Varbūt arī komentāri, novērojumi un tā tālāk. Pavisam īsi. Manuprāt, kas attiec uz privātajām ostām, mums ir jānošķir starp to, kas attiecas uz uh, kompetenci starp tām eh, jomām, kur ir valsts nauda nozīme, un tām lietām, kas ir absolūti privātas. Otrakārt, kas mums arī ir jāņem vērā? Monopols lietotājiem ir samērā nepatīkama lieta, un eh, līdz ar to lietotājiem īstenībā ir vienalga, vai runa ir par eh, valsts vai privātu monopolu. Tādēļ jāņem vērā atbilstoši abi punkti. Vērner, Mr. Kuhn. Vērners Kunds, paldies priekšsēdētāji. Man interesē, kā apvienotā karalistē ir organizēti lāču dienesti, vai tie strādā kā valsts pakalpojumi sniedzē, vai lāču pakalpojumi ir eh, privatizēti. Tālāk eh, degvielas uzpilde kuģos vai tās ir investīcijas eh, valsts jomā, vai tas ir skaidri norobežos no privātēm investīcijām, vai ir arī tāda kā jauktā forma, ja ir runa par eh, valsts ostru, vai šīs eh, valsts privātā partnerība, vai tas, tas tiek atbalstīts no šīs puses. Paldies. Bradbone, Filip. Uh, <clears throat> thanks, Brian. Bradbone, kungs. Uh, Man pavisam vienkāršs jautājums. Berda kungs jau par to minēja vienā no slaidiem. Vai es pareizi saprotu, pieņemu, ka jebkurā gadījumā, neskatoties uz priekšlikumiem, attiecībā uz šo direktīvu, Lielbritānijas ostas jau tāpat izpilda visus Eiropas Savienības konkurences noteikumus. Vai vēl kāds pirms es uzdošu jautājumu? Nē. Tad mans jautājums Ričardam ir tāds. Jūs runājāt par privātām ostām un finanšu caurskatāmību. Vai Lielbritānijas ostas redz kādas problēmas saistībā ar priekšlikumiem par finanšu caurskatāmību, radot, piemēram, grūtības? Uh,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 And the, the, the, the second uh, point I have. Un otrs jautājums. Jums bija diezgan izteikts viedoklis par to, ka jūs uzskatāt, ka šo priekšlikumu vajadzētu vispār atmest, noraidīt, vai jūs varētu vairāk pastāstīt par to, kāpēc jums ir šāds viedoklis, jo mēs to saucam par tādu ātomiespēju. Uh, Protams, ka to arī var kādreiz izmantot, bet jūs redzat, ka šeit ir cilvēki, eh, kas dzirdot šādus viedokļus jau ķeras pie sirds. Eh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kāpēc jums liekas, ka mums vajadzētu vispār šo likumdošanas priekšlikumu atmest. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, mani dažādos vārdos ir saukuši, bet par uh, eh, atomkaru izraisītāju vēl nē. Uh, Bet, nu, pirmkārt jāsaka, jautājums jau ir vietā. Es atbildēšu uz jautājumiem pēc uzdošanas eh, kārtības. Ja runājot par Fleckensteina kunga padarīto, jāsaka, viņš ir skaidri nodalījis situācijas, eh, dažādas situācijas, piemēram, kad ostas eh, saņem līdzekļus tikai no privātiem avotiem, un, un arī situācijas, kad finansējuma avoti ir gan valsts, gan privātiem. Mūsu valstī ir privātas ostas, un ir ļoti, ļoti mazs naudas apjoms, kas nāk no valsts līdzekļiem konkrētiem mērķiem, galvenokārt vides jautājumu sakārtošanai, lai veicinātu ceļošanu pa jūru vai dzelzceļu un nevis ar automašīnām. Un arī reģionālais finansējums, bet ikdienas darbs e, tiek apmaksāts no privātiem līdzekļiem, un tas ir ļoti svarīgi. Par monopoliem Jā, ja jūs esat monopolists vai nu privāti pārvaldīta osta vai valsts osta, tas rada vairākas problēmas. Kartē jūs noteikti redzējāt, ka Lielbritānijā mums ir tāda struktūra, kuras ietvaros konkurence notiek. Un to arī pārbaudīja konkurences uzraudzības iestādes, kad veica šo te pētījumu pirms vairākiem gadiem. Jā, varētu būt jautājums par atsevišķām monopoli iestādēm, bet konkurences uzraudzības eh, pārvaldes jau šo te aspektu kontrolē un izskata arī sūdzības. Kūna kungs runāja par pilotu pakalpojumiem. Eh, ostas šos te cilvēkus nodarbina, tie tad vai nu ir ostas darbinieki, vai nu pašnodarbinātie. Tātad mums nav uzņēmumi, kas sniedz šāda veida loču pakalpojumus. Nu, jāsaka, ka mūsu pakalpojumu sniedzējiem šis jautājums ir tāds sāpīgs, un es domāju, ka viņi nav vienīgie. Flakenšteina kungs, es sapratu, ka jau uz jūsu jautājumu otru atbildēju. Blackburn kunga jautājums, jā, jums ir pilnīga taisnība. Mūsu ostas ievēro Eiropas Savienības konkurences prasības un arī valsts iepirkuma prasības. Es zinu, ka komiteja jau pie šiem jautājumiem ir strādājusi. Uh, Un ir skaidrs, ka visas esošās eh, prasības par koncesijām attiecas arī uz, Eiropu, uz mūsu ostām, ja tiek sasniegts noteikts liekšņa līmenis. Un šie jautājumi rada lielas bažas ostām ne tikai mūsu valstī, bet arī visur. Šī direktīva vēl nav apstiprināta līdz galam, tomēr tai, ja tā tas notiks, būs ļoti liela ietekme un mums un arī, cik es zinu, citiem kolēģiem Eiropas ostās liekas, ka vajadzētu tomēr no sākuma padomāt par to, kādas sekas šis akts radīs, pirms tiek piedāvāti priekšlikumi par pakalpojumu regulējumu. Jo uz pakalpojumiem attieksies arī koncesija direktīva. Piemēram, kā otrajā sadaļā norādīts, un tur varētu rasties arī tādi dīvaini jautājumi. Un vēl priekšsēdētā jūsu jautājumu par caurskatāmību. Nu, kas attiecas uz Lielbritāniju, tad mūsuprāt ar šo aspektu mums ir vismazākās problēmas. Bet šis princips jau ir Eiropas likumdošanā. Piemēram, caurskatāmības ziņošanas direktīvā uh, Un uh, tādējādi mums ir jāpild gan nacionālai startautiskie standarti. Nu, ja mēs runājam par valsts atbalstu, tad uh, ir nepieciešams regulējums šajā ziņā, un mēs gribētu redzēt, ka tomēr tiek šī te regula vēlreiz apdomāta, pārdomāta, un tad tas jūsu ātomu jautājums. Jā, protams, mums vislabāk patiktu, ja šo regulu vispār atsaukt un darbu uzsāktu pilnīgi no nulles, jo ir jautājumi, par kuriem runāju atvērtā, konstruktīvā gaisotnē. Mums ir pozitīva pieredze ar to, eh, strādājot ar komisiju. Bet nu, noteikti mēs varam atrast kaut kādu loģisku, saprātīgu risinājumu, kas risinātu Eiropas ostu prioritātes un citus jautājumus, jo nu, jūs noteikti arī redzēsiet no citu runātāju teiktā, ka mums ir dažādas pozīcijas šī ziņā, bet nu, mums ir tāds konkrēts specifisks priekšlikums, ko es nosaucu par zinām trako kreklu. Nu, nu, tā ir atbildes jūsu ātomu jautājumu. Knut, jūs vēl ko gribējāt jautāt, mums vairs nav laika. Pavisam īsi. Viens punkts man svarīgs. Domāju, ka visi par to ir vienās domās. Var runāt par to, kāda kritērija ir šajā cēnu cērskatāmības jomā jāparāda. Bet, protams, ka jābūt ir iespējamai konkurencei starp ostām, ir jābūt iespējai ar pievilcīgiem piedāvājumiem iebraukt citā ostā. Ja šādi iespēja vairs nebūtu, tad mēs varētu aizmirst par konkurenci starp ostām, un tā nav un nevar būt šīs direktīvas jēga. Okay, thank you. I don't know, you wanna... Paldies, es nezinu, vai jūs gribat atbildēt. Vienīgais, ko es varu teikt, es piekrītu, tas ir būtiski svarīgi. Diemžēl regulas trešā daļa apdraud šo te normālo komerc darbību Paldies, Ričard. Nākošais runātājs no Venēcijas. Paulo, diež, diemžēl, nevarēja ierasties. Kā redzat, atsūtīja kādu, kas izskatās daudz labāk par Paulo. Stefano Benaldo no Venēcijas ostas pārvaldes. Lūdzu, jums piecas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es droši vien nerunāšu tik uh, pilnīgi par uh, visiem aspektiem, kā iepriekšējais runātājs, bet mēģināšu runāt par tiem tematiem, kas uh, šodienas uzklausīšanā ir būtiski. Par ostu pakāpojumu regulu. Par to gribēju teikt, ka mūsu prāta ja nesaprotu visu šī pasākumu kontekstu, tad uh, ir sarežģīti runāt par uh, jēgu un būtību, jo kontekstam ir ekonomiska un juridiska puse. Ekonomiski raugoties, var konstatēt, ka ostu sistēma un uh, Eiropas un visas pasaules jūras ostu sistēma piedzīvo divas lielas parādības, kas attiecas uz jūras ostām. Tur ir eh, darīšana ļoti lielajiem kuģiem un ar eh, apvienībām, kuras noslēdz rēderēģis un eh, izmanto tās, lai veidot savu kapitālu. Veidojas tirgus un ļoti svarīgs ir arī ostas savienojums ar zemes transportu un ir jāveicina arī konkurence starp ostām vai arī starp dažādiem termināļiem vienā tajā pašā ostā. Tie, mūsuprāt, ir būtiski aspekti, kas attiec uz juridisko pusi. Nevar noliegt, ka šīs regulas projekts atbilst tām, ko, kas ir tiesiskais ietvars, ko nosaka Romas līguma 57. gadā. Tad tika dibināta Eiropas ekonomikas kopiena Mūsuprāt, šis vieglos projekts ir svarīgs tādēļ, ka tiek veidot kopīgi spēles noteikumi, un no tiem nemaz nevarēs uh, izvairīties. Mērķis būs iespējams eh, panākt tikai kopienas līmenī. Tālāk par regulas jēgu un mērķi, ņemot par piemēru Itāliju. Situācija, jūs redzat, ir atspoguļota šeit, šajā kvadrātiņā. Jūs redzat eh, dažādas ailes, tur ir dažādas jomas atkarībā no tā, kurā lodziņā tas ir parādāts. Pavisam augšā ir jūra impērija tur uh, ostām ir ļoti ierobežot kompetence. Viss, kas ir saistīts ar ostu un ar jūras jomu, tas ir uh, attiecas uz ostas darbības jomu, tas ļoti ierobežoti. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams, ka regulā, kas ir uh, ieteikta, iesniegta un tiks pieņemta, kā lai būtu paredzēta iespēja paplašināt tās jomas, kurās ir runa par ostas vadības kompetenci, lai varētu tikt uzlabot pārvaldība un panākt labāka konkurences spēja, kas attiec uz pakalpojumiem, kas ir jāiekļauj, un šādi jautājumi tika arī jau uzdoti. Esam pārliecināti, ka visi pakalpojumi ir jāiekļauj vispārīgos noteikumos eh, iekšējā tirgū. Šeit nevar paredzēt nekādas izņēmumus. Mēs domājam, ka ir arī svarīgi izveidot definīciju Eiropas Savienības līmenī, lai būtu tāds eh, kopīgu noteikumu kopums, kas eh, tiktu pielāgots saskaņā ar uh, dalībvalstu īpatnība nepieciešamībām. Tātad tie būtu šādi iekšēji kopienas noteikumi, kas tiktu dalībvalstīs izmantoti, īstenoti. Itālijā tas var palīdzēt šos 4-5 punktus īstenot, kas šeit ir pieminēti. Šeit uh, ir uh, jārunā par eh, jūras infrastruktūru un ostas infrastruktūru. Pašlaik komisijas priekšlikumā ir kaut kas tāds, kas Itālijas likumā nav vēl iekļauts, proti pasažieri tiek uzskatīti par kravu. Varbūt tas tā drusku krasi noformulēts. Bet uh, pasažieri, uz pasažieriem attiec tādu pašu noteikumu kā uz kravu. Vissvarīgākais ir tas, ka vajadzētu šeit nodrošināt eh, nodevu un cenu sažgatāmību. Un eh, par konkurences, kā to var sasniegt ar konkurences spēju. Svarīgi ir tas, kas Itālijā nav iespējams, proti, kā cenas un samaksas ir jānosaka pamatoties uz cenu robežvērtībām. Tālāk es domāju, kas nebūs pretrunā ar to, ko teica citi runātāji. Mums ir svarīgi, e, kāda loma ir šim uzraudzības e, centram. Šis uzraudzības orgāns tam ir nepieciešams, e, tā ir nepieciešama Eiropas pieeja jūras līmenī, tā nevajadzētu strādāt nacionālā līmenī. Uh, bet Eiropas līmenī ar nacionālām pārstāvniecībām. Tā ir kopienas politika, un to ir jāizteno vietējā līmenī. kā piemēram ASV šīs Federal Maritime Commission. Arī viņi izteno šādu politiku Jūs slaidos eh, redzēt visu, jūs varat to saņemt arī, es atvainojos, kas tik ilgi stāstīju. Paldies jautājumu. Naldo kungam Fleckenstein kungs slūdzu. Man ir tikai viens jautājums. Kad jūs runājāt par uzraudzības iestādēm, jūs teicāt, ka to nevajadzētu organizēt nacionālā līmenī, bet plašāk. Man būtu tāds jautājums pat labāk ir tā, ka dalībvalstis uzrauga šīs regulas, to, kā šo regulu īsteno komisija, un mēs arī atbild par šo uzraudzību. Kādiem mums ir vajadzīgi uzraudzības iestādi tieši šim uzdevumam? Ka uzraudzība ir vajadzīga, tas skaidrs, eh, bet tas pārējais man šķiet liekas jo ir komisija, ir dalībvalsts. Nekur citur mēs neesam radījuši uh, iestādi, eh, kas tikai uzrauga vienas regulas īstenošanu. Nākamais runātājs. Ja es pareizi sapratu tulkojumu, tad jūs teicāt, jūs runājāt par regulētu konkurenci, managed competition angļu valodā. Tātad jūs gribat regulātoru uzraudzīt konkurences. Mānā skatījumā, ja ir konkurence, tad ir konkurence vai starp atsevišķām ostām vai ostām dažādās valstīs. Man priet, manuprāt, pēdējais, kas mums būtu jādara, ir uh, pārvaldīt uh, konkurenci. Konkurence balstīt uz tirgu, maisnes kundze. Paldies. Man ir divi jautājumi. Naldo kungs, vai tā var būt, ka eh, vismā jūs ierosinājums ap, eh, apmierina un jūs tajā neredzat iemeslu to īpaši krizēt? Tas mums interesē, kā ostu pārvaldnieki vērtē eh, šo priekšlikumu, kas jūs no nacionāla viedokļa dara bažīgi? vai arī nekas. Un tad otrkārt, jūs teicāt, ka labi, ka ir uzraudzības iestāde Eiropas līmenī, līdzīgi kā Federal Maritime Commission ASV, Vai jums šķiet, ka e, šādai uzraudzības iestādē vajadzētu tad jūras politiku kopumā e, par to atbildēt, ne tikai ostas politiku? Es esmu no Hamburgas e, tuvuma, tādēļ tur ir mazliet savādāk. Paldies! Arī no manas puses jautājums. Zinām, saistīts ar Bradburn kungu jautājumu neesmu īsti pārliecināts, vai jūs uzskatiet, ka šis priekšlikums nav pietiekoši tālajošs, vai jums šķiet, ka uh, um, kravas uh, uh, pārvadāšanu un, un pārkarošanu vajadzētu šajā paketē ietvert. Man šķiet, ka jums var būt uh, ostu paketi, no kuras daudzas lietas iztrūkst. Mēs zinām, ka iemesls ir tāds, ka divi um, jandāliņi parlamentā to mēs varam vēl paciest, bet trīs varētu būt nedaudz pa daudz, drusku pa daudz, bet tātad šī sadaļa, kas ir izņemts ārā, tātad krau uh, pārkraušana, uh, uh, piemēram, Tiešām tas būtu jāizņem ārā no aptvērumu. Nu, atvainojiet, tagad kungu cakus kungu vēl neredzēju. Jā. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, vai apspriežamā regulā runātais jautā, vai ir tulkojums? Tulkojums ir. Tātad pirmais jautājums ir, <clears throat> vai jūs prāt, Eh, labi, sākšu vēlreiz. Vai eh, šeit ir lielāka administratīva sarežģītība nekā iepriekš? Kāds jūs viedoklis par to, vai šī regula vēl vairāk sarežģīja administratīvo uzdevumu, jeb atvieglo to? administratīvas procedūras. Un otrs jautājums. Es ceru, ka tagad e, tūkoļi no grieķu valodas var dzirdēt. Mans otrs jautājums. Vai ar šo regulu jums šķiet, Eiropas ostas būs gatavas tikt galā ar jauno kuģu milzīgajām dimensijām. Un vai arī tam būtu jāgatavojas vēl vairāk. Un tagad eh, lūdzu uzklausīsim atbildes pēc iespējas kodolīgāk lūdzu. Paldies eh, jautātājiem. Centīšos atbildēt eh, jautājumus pēc eh, kārtas, taču dažus jautājumus varbūt es varēšu atbildēt apvienot. Pirmkārt par uzraudzības iestādi. Varbūt es pietiekoši skaidri to nepastāstīju. Lieta ir tāda, runa ir par to, kā lai atbildētu Fleckensteina kungu jautājumu. Katra valsts, protams, nacionāla līmenī neatkarīgi regulē jomas, kuras ir pakļautas konkurencei. Bet ņemot vērā šo daudzveidību starp dažādām valstīm, ņemot vērā vienu jautājumu risināšanu, ir paredzēts, lai valsts varētu izlemt, kā regulu piemērot, pamatoties uz savu, eh, saviem, savām paražām, savām tradīcijām. Taču rezultātā regulas piemērošana varētu būt atšķirīga dažādās ES valstīs. Ziemeļa Eiropā ir lielāka tirgus orientācija, Dienvidu Eiropas ostām ir cita administratīvā struktūra, tās darbojas savādāk. Tādēļ viens regulas piemērošana divās dažādās valstīs var nest dažādas rezultātus. Pieminēšu, pildīšu piemēru. Varbūt strīds par regulas piemērošanu divās valstīs, kuram ir dažādas ostas sistēmas, dažādi veidi šo regulu piemērot. Tas var izraisīt problēmas jo cilvēku varētu jautāt, kura valsts tad gal galā pareizi piemēro regulu valsts A vai valsts B. Tādēļ, mūsuprāt, ir svarīgi, lai būtu ES līmenis, kam nav jārada papildus birokrātiskumu, bet kam vajadzētu ļaut uh, ka vajadzētu nodrošināt vienādu spēles laukumu visiem iesaistītiem. Pretējā gadījumā būs dažādu regulas piemērošana dažās valstīs, un es neredzu vieglu veidu, kā risināt strīds, kas no tā varētu celties. Es ceru, ka tas zināmā mērā arī atbildēja jau pārējais jautājums par uzraudzības vai pārvaldības iestādi. Kas attiec uz konkurences Eh, pārvaldīšana, tirgus konkurences pārvaldīšana. Man šķiet, ka tā ir Eiropas institūcija prioritāte, un pierādījums tam ir. Struktūrizēt, virzīt Eiropas ekonomisko aktivitāti stimulējot izaugsmu. Veikt zinām kontroli pār kuģniecības nozari. Kuģniecības nozare ir savu specifika, kas neļauj tīr, e, eh, ostām vai citiem spēlētājiem tirgu piedalīties pilnvērtīgi. Līdz ar to, zinām, spēlētāji varētu no tirgus tikt izslēgt par labu citiem. Es nesaku, ka tas ir vislabākais risinājums. Un par pēdējo jautājumu. No priekšsēžu kunga. Jūs man jautājat, vai Tātad eh, jautā, runa bija par to, mēs teicām, ka viss pakalpojumu tikt sniegt saskaņā ar vadlīnijām, un tādēļ nebūtu labi zināms pakalpojums izslēgt no aptvērumu pa labu citiem. Tikai uh, zinām instrumentālu mērķu vārdā. Un atvainojiet pēdējie divi jautājumi Vai tiks radīt administratīvu slogu jaunu? Es nedomāju, ka tas tā ir. Nevis regula kā tāda, bet tās piemērošana var radīt administratīvu slogu. Tādēļ ļaujiet man sacīt, ka uzraudzības iestādē nevajadzētu tikt uzskatītāji par e, papildus administratīvo slogu. Kā jau šeit tik teicis, dažās valstīs šī uzraudzība darbojas diezgan labi, citur ne. Ar šo regulu mums vajadzētu no nacionālās kastītes iziet laukā un raudzīties uz ēst līmeni. Varbūt Angļi teiks, ka tas mums nedarbojas, vai arī tas, ko mēs darām, darbojas labāk, citi teiks, ka nē, tas darbosies labi. citi varbūt gribētu lielāku harmonizācijas līmeni, lai būtu efektīvāk konkurence, nevis tikai tirgus konkurence. Paldies, tas ir viss. Paldies, Vienaldo kungs. Nākamais Rotterdamas osta. Viktors Šonmeimakers, 5 minūtes lūdzu. Paldies priekšēji. Sākšu ar īsu pārskatu par Rotterdamas ostas nozīmību. Laikam visi zin, ka Eiropā eh, tas ir liels aktīvs, mums ir apmēram 450 miljonu tonu apgrozījums gadā, kas nozīmē, ka mēs esam ar lielu atstarpu vislielākā osta Eiropā. Mēs investējam daudz naudas, esam globāls ekonomisks spētājs, un mēs esam ļoti nozīmīgi gan Niderlands, gan ES tautsemniecībai gribu teikt, ka šīs rūpniecības regulēšana tagad piedāvātajā veidā, eh, tas ir jāapsver ļoti eh, rūpīgi, jo eh, šī svarīga tautsēmniecības nozara, kas darbojas veiksmīgi, šeit iejaukties, nezinot, kā tas īsti, kāda efekta tas dos, varētu būt nedaudz riskanti. Otrs slaids atkal skar mūsu pozīciju kā ostas iestādi. Mēs esam globāls ekonomiskais spētājs, un kā tāda mums ir liela atbildība par vidi un arī Rotterdams ostas eh, sabiedrisko integrāciju savā tuvākajā apkārtnē. Pirms divām nedēļām Tallinā osts tika kā izaugsmas eh, dzinēja spēki ir definēti, es pilnīgi tam piekrītu. Rotterdamās pieeja ļoti lielā mērā definē uh, eh, biznesa pieeja. Tātad mēs tiešām cenšamies veicināt tautsēmniecisku izaugsmu, bet bez valsts finansējumu. Un tas eh, man noved pie viena no svarīgākiem punktiem piedāvātajā regulā, proti vienlīdzīgi spēles laukumu, līdzien spēles laukumu priekšlikums. Rotterdamā tas šķiet ļoti svarīgi, lai Eiropā varbūt pat likumdošumā būtu ierakstīts, ka mums ir jāatbrīvojas no jebkādiem valsts atbalsta sistēmām, kas kropļo konkurenci ostu biznesā. Vēlreiz specifiskāk par ostu regulēšanu, kad šis caurspīdīguma pants tiks īstenots. Tas, manuprāt, palīdzēs ļoti skaidri parādīt, kā valsts atbalsts Eiropā tiek sniegts, lai radītu vienlīdzīgas spēles laukumu visiem. Mūsuprāt, privātās ostas nevajadzētu izslēgt no regulas aptvērumu, atbildot referentu jautājumu jo, ja mēs runājam par vienu līdzenu spēles laukumu, tad tas attiec arī uz jur, juridisko sistēmu, nevis e, nevajadzētu pieļaut dažādas sistēmas Eiropā dažādām ostu modeļiem. Jau tik pieminēts, ka e, kuģniecības nozarē ir liels ekonomiskais spēks. Mēs redzējām, bija tre, trīs uh, alians lielo kuģniecības firmu. Iedomājieties, ja būtu osta, kuras aktīvi ir noteiktā vietā, e, osta nevar pārcelties citur. Tātad mums ir jāvar spēlēt savu lomu šajā globālajā tirgu, kuru tik ļoti lielā mērā tirgus spēki dominē kuģniecības ziņā. Kopsavilkumā, protams, ostas un Rotterdam ir daļa no šīs atbalsta sistēmas vēlas līguma noteikumus respektēt, taču mēs negribam pārāk iegrožojošu sistēmu. Tātad mēs negribam uzraudzības iestādi vai sistēmu redzēt, jo Nīderlandē konkurences tiesības šos jautājumus ļoti veiksmīgi ir sakār, sakārto, regulē un Ar saviem klientiem mēs konsultējamies, mums ir vesela sistēma, kā to darīt, kā arī, ja izceļas kādi konflikti, kā tos risināt. Līdz ar to nonāk pie regulas aptvērumu jautājumu. Pilnīgi atbalstam brīvu pakalpojumu sniegšanu. Mēs tiešām ticam konkurencei, mums patīk būt konkurējošai ostai, un ja būs jebkāda atlasēlcīta, tam vajadzētu notikt caurskatāmi, nediskriminējoši. Es domāju, tam jābūt pilnīgi skaidri, zināmam, tas ir pilnīgi loģiski manā skatījumā konkrētāk. Kā infrastruktūras nodēls tiek piemērots Rotterdamā, kā tas notiek? Skaidroju jau, ka mums ir spēcīgs uzņem, uzņēmības, uzņēmības attieksme tāda, tātad esam pastāvīgi kontaktā ar saviem klientiem, mūsu ostas izmantotājiem. Mums ir tāda platforma Rotterdamā, kurā mēs uzturām šo dialogu. Mums katru gadu ir šīs konsultācijas, rauns, lai šis jautājums apspriest. Tas notiek caurspīdīgā veidā, bet, protams, nevis individuālā līmenī. Varat iedomāties, ka tas būtu ļoti sarežģīti, ja jūs gribat savu uzņēmēju lomu spēlēt. Mēs to darām Šādā veidā mēs to darām ar gada ziņojumu pamatu, kas ir ļoti labs uh, uh, pamats, lai visi jautājums apspriest. Ja kādam ir sūdzība, viņš var, pirmā, protams, vienmēr vērsties tiesā, ir konkurences tiesības sistēma, kas darbojas, mūsu skatījumā ar to pat vairāk nekā pietiek, un mūsuprāt, Šāda uzraudzības sistēma radītu lieku birokrātiju un eh, juridiskas strīdus par detaļām. Atcerieties, šī sistēma būtu jāizmanto, lai iz, i, i, eh, katrs spēlētājs mēģinās to izmantot, lai savu tirgus pozīciju uzlabot, mums tā šķiet. Un tā nu mums liktos, ka būtu ļoti žēl, ja ar šo ierosinājumi, kur mēķis ir liberalizācija, harmonizācija, eh, līmeni, dzēns spējas laukumu. Ar šo uzraudzības sistēmu mēs patiesībā pakāptos soļus apakaļ laikā un regulētu kaut ko, kas īstenībā nav nemaz jāregulē. Secinājums atkal mēs vēlamies eh, respektēt eh, līguma principus, taču mēs neticam. Es pa jau to pieminēju savā izcelā pozīcijas dokumentā, mēs negribam uh, tikt iegrožoti regulatora ziņā pārlieku. Ostai vajadzētu varēt pašai sakot, kas notiek globālā līmenī attiecībā uz tirgus varas koncentrāciju un tādēļ ostām jādod viss iespējas pašam risināt nākotnes izaicinājumus, kā arī spēlēt savu lomu starptautiskā konkurencē Rotterdamai tur ir savu lomu ne tikai ES līmenī, bet pat globālajā. Paldies! Paldies! Varam minūti divus pārsniegt runāšanas laiku, taču, um, draugi, mēs jau astoņas minūtes uh, pārsniedzam laiku, tas man sāk drusku traucēt. Lūdzu, Fleckenstein kungs. Ja es pareizi jūs sapratu, jūs nesakāt, ka nav jābūt konsultācijām ar lietotājiem un ka nav jābūt ierīkotē arī lūkumrakstu vai sūdzību rakstu iestādē. Un uh, tas ir. Un uh, citas, uh, citi notiekumi nedod tādu, neliek, uzliek par pienākumu radīt jā, citu organizācijas uh, formu, kas visu mainītu. Es pilnībā jums piekrītu. Svarīgi ir, ka ir šāda konsultācija iespēja. Svarīgi ir, ka ir šāds sūdzību izniegšanas centrs un kā tas ir organizēts. Nav nekāda iemesla, ja sistēma labi darbojas, to sagraut. Tas būs mūsu uzdevums arī šeit konsultācijas paraudzīties, lai mēs to saprātīgi formulētu, jo tas, ko jūs teicāt, man ir tāds uh, izklausījās pēc, ka tas jau mums ir, un ja tas labi darbojas, mums nevajadzētu to sakarā, bet tieši otrādi. Zarībī, kungs, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairāk jautājumi. Pirmkārt, ietekmes novērtējuma ko komisija sastādījusi, ir teiks, ka 70% no lietotājiem ir apmierināti vai vispār nepieciešams uzsākt reformu. Tālāk pakalpojums sniedzēji ostās. Par šo jautājumu jūs vēl neesat runājis. Vai jūs domājat, ka šī tirgus liberalizācija, atvēršanās konkurencei varētu būt traucēklis kvalitātei vai arī drošībai jūrā? Un ja ir eh, jānošķēra starp pakalpojumu sniedzējiem, kā jūs to darīsiet starp eh, vilcējiem, ločiem un tam līdzīgi, vai šiem pakalpojumiem, vai tiem ir jābūt eh, vienlīdzīgiem attieksmi pret viņiem, lai osas labi darbotos. Mēs zinām, ka ir jāveic arī dažādi piesardzības pasākumi ostās. Tālāk. Kas ir iestādes puses, kas Eh, tur darbos, lai runātu par eh, kopliekumiem, kurš kaut kādā pieņem lēmumu. Kā var atrast vienošanos, kā var uzlabot sārskatāmību? Vai jūs esat gatavi panākt vēl lielāku progresu, jo mēs domājam, kā to visu vēl var uzlabot? Nākamais punkts. Kādas ir regulējušās iestādes, kurām šodien vajadzēja būt spējīgām uh, vērtēt procesu, vai tās ir dalībvalstu iestādes, vai jūs domājat par Eiropas iestādi, kas būtu neitrāla un kas būtu spējīga rūpēties par to, ka visi ievēro noteikumus. One... Ja vairāk jautājumu nav, tad viens jautājums no manis. Man īsti nav skaidrs, kādas ir Rotterdamas pozīciju attiecībā, piemēram, uz bagarēšanu, velkoņiem, ločiem un tam līdzīgi. Liels paldies! Pirmkārt par konsultāciju procesu un par klientu iesaisti. Manuprāt, šis princips ir ļoti labs, lai uzturētu kontaktu ar klientiem, lai saprastu, kā jūsu bizness attīstās, notiek un tā tālāk. Jūs esat ostas pārvalde un klientiem ar jums ir jāstrādā. Un šī konsultatīvā platforma ir ļoti laba, bet to nevajadzētu pārlieku regulēt. Mūsuprāt, pietiek tikai ar principa definēšanu, jo katrs jau savu biznesu organizē atšķirīgi. Mums tāda ir un, un ļoti labi darbojās. Un vēl papildus. Mēs arī parakstījām vienošanos starp ostas pārvaldi un ostas klientiem, kur ir rakstīts, ka ja netiek panākta vienošanās par tarifiem, tad puses vienojās par arbitrāžu un arī seko uh, un ievēro šīs te arbitā, arbitrāžas nolēmumu. Tātad abas puses eh, attiecīgi vienojas un viss notiek, un bez tam ir arī oficiālā sūdzību iesniegšanas sistēma. Cerībī kungs. Jā, jautājums eh, par tiem 70% ir ļoti labs, bet varbūt jums nevajadzētu jautāt šo lietu man, bet komisijai. Uh, ja mēs runājam par problēmām vai problēmu jautājumiem mums, tad tas ir saistīts ar ostu finansēšanu. Osta strādā konkurējošā vidē, un eh, ja tur ieplūsts valsts naudu, tad, protams, eh, situācija tiek mainīta. Ja runājam par ostu pakalpojumiem, tad ostas pārvaldē ir jāgarantē kvalitāte, drošība, Tas nozīmē, ka ostas pārvaldēm ir pilnvarojums noteikt, kas ir laba kvalitāte un kas ir slikta kvalitāte. Bet, protams, visiem ir jābūt vienādiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka situācija jābūt caurskatāmai attiecībā uz kvalitātes prasībām, piemēram, attiecībā uz jūras pakalpojumiem, kas ir, kas tiek piedāvāti ostās. Protams, ja tas tā nav, tad ostas nevar veikt, ostu pārvaldes nevar veikt savus uzdevumus, runājot par kvalitātes un drošības standartiem. Nu, beigu beigās jāsaka, ka atšķirībai kvalitātes ziņā nevajadzētu būt, jo ostas sniedz šo te licenci pakalpojumu sniedzējiem. Svarīgi ir tas, ka jaunajā priekšlikumā tiek runāts par pakalpojumu pieejamību, jo atsevišķu uh, pakalpojumu izvēle ir bīstama lieta, jo tad sanāk tā, ka daži pakalpojumu sniedzēji apkalpo tikai lielos klientus un mazos ne. Un tādējādi cenas tikai pieaug mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kā radīt lielāku caurskatāmību cenu, ziņu, cenu noteikšanas ziņā? ja es saprotu, tad šeit ir runa par cenām privātajā sektorā un cenām ostās. Tad šeit ir runa par infrastruktūras maksājumiem un, un cenām. Nu, par to mēs vienojamies konsultāciju procesa gaitā, un ja ir sūdzības, tad var vērsties tiesā vai konkurēt konkurences uzraudzības iestādēs. Nu, manuprāt, tas ir tāds caurskatāms cenu noteikšanas veids ja runājam par finansējumu, kas rada cenu atšķirības ostās, manuprāt, panti šajā regulējumā nosaka tādu caurskatāmu veidu, lai redzētu, kā tiek izmantoti valsts līdzekļi, un tas ir pirmais solis, lai radītu vienādus spēles noteikumus visiem un ir skaidri jānosaka, ko Eiropā drīkst darīt un ko nedrīkst. Piemēram, runājot par ostu finansēšanu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi visām ostām, jo beigu beigās ir runa par ostu sektora kvalitātes uzlabošanu. Tas ir vissvarīgākais. Ja mēs to nedaram, tad mazu lietu uh, risināšana un atrisināšana nav tik svarīga. Šis ir vissvarīgākais jautājums - ostu finansēšanas caurskatāmība, pēc iespējas lielāka caurskatāmība. Ja mēs runājam par regulu un nacionālo un starptautisko regulējumu, manuprāt, tas būtu pilnīgs smurks kaut ko panākt starptautiskā līmenī vai noteikt starptautiskā līmenī manuprāt, nacionālais līmenis jau ir vairāk kā pietiekoši, un arī tad ir uh, visi šie pasākumi jāveic piesardzīgi, lai neapdraudētu jau labi funkcionējušo ostu darbību. Ja mēs runājam par pakalpojumu sniedzējiem un mūsu viedokli, mūsuprāt, ir brīvais tirgus. It īpaši, ja mēs runājam par kuģniecības e, sektoru, par e, valkoņiem un tam līdzīgi. Par ločiem varbūt situācija nedaudz ir atšķirīga, jo jāņem vērā drošības apsvērumi. Bet, nu, principā, manuprāt, regulējumam jābūt līdzīgam visos šajos aspektos. Uh, Manuprāt, esošajā priekšlikumā ir tāda pārāk vienkāršota pieeja, un, manuprāt, vajadzētu vēl papildus kategorijas ieviest. Lielas paldies! Thank you, Mr. Šonmakers. Now... Paldies, Šonmakera kungs. Tagad dodamies pat tālāk nekā Liverpūles ziemeļiem. Os, Somijas ostu asociācijas direktore Anna Līna Makila, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, parlamenta deputāti. Ar prieku esmu ieradusies šeit šodien. Paldies, ka mani uzaicinājāt un devāt iespēju runāt par eh, ostu pakalpojumu regulu. Priecājos, ka mana prezentācija ir pēc Rotterdamas ostas prezentācijas, jo uh, Es runāšu par mazajām ostām, mazo ostu viedokli un par sektoru, kur ir liela konkurence starp dažādām ostām Baltijas jūras reģionā. Tad arī šeit mums ir liela konkurence ar ne Eiropas Savienības ostām un 2015. gada sākumā, kad stāsies spēkā sēra direktīva, tad būs arī liela konkurence ar alternatīviem transporta veidiem. Par regulu. Mērķis ir izveidot vienoto tirgu uh, visā Eiropas Savienībā, un mērķis ir pareizs ostas sektors patiešām vēlas piedalīties izaugsmes un labklājības veicināšanā Eiropā. Somijā mēs atbalstam pakalpojumu sniegšanas brīvību un lielāku caurskatāmību finansējuma ziņā. Mēs vēlamies, lai būtu vienādi spēles noteikumi Eiropas ostās, bet ja mēs runājam par šo te regulas priekšlikumu, mums ir jājautā, vai šie panti patiešām uh, izdarīs to, ko mēs vēlamies sasniegt? Vai tur ir tikai pienākumi ostu pārvaldēm, vai tur arī varbūt ir kādi stimuli ostām attīstīt savus pakalpojumus, un par to mums būtu sev jāpajautā. Tas ir labs jautājums, lai gan es zinu, ka process vēl turpināsies diezgan ilgi. Konkurence šeit ir tas galvenais vārds, jo tā spiež tirgu mainīties, un tieši tāpēc es uzskatu, ka regulē ir jābūt elastīgai, un tāpēc mazāk ir vairāk. Esošajā piedāvājumā ir pārāk daudz detalizētu pantu, kas nosaka pārāk detalizētus pienākumus un tādējādi arī procedūras eh, būs pārāk detalizētas un pārāk daudz administratīvā darba sloga mazajām ostām. Manuprāt, regulē ir jābūt vienkāršai un elastīgai. Regulas aptvērums TNT tīkls, manuprāt, ir atbilstošs. Tad bija jautājums par bagarēšanu. Mūsuprāt, šis jautājums būtu jāizslēdz no Rigulas aptvēruma, jo tas ir vairāk saistīts ar infrastruktūras uzturēšanu, nevis klientu apkalpošanu. Konkrētu klientu apkalpošanu par loķu pakalpojumiem. Somijā Mēs gribētu redzēt, ka tirgum šajā ziņā būtu jāfunkcionē labāk nekā pašlaik, un tāpēc mēs vēlētos šos pakalpojumus iekļaut regulas aptvērumā, bet tā kā šeit ir ļoti svarīgi drošības jautājumi, es vēlētos redzēt, ka tiktu noteikti tādi nosacījumi sastajā pantā kā tiktu ierobežots pakalpojums niedzēja skaits drošības apsvērumu dēļ, un tas varētu labi regulēt arī loču pakalpojumu sniegšanu. Somijā mums ir diezgan mazas ostas un ostu pārvaldes, parasti ir tādas nelielas iekšējas, un mums nav tādu struktūru, kā piedāvājumā tiek teikts. Nedaudz par Somiju un ārējo tirzniecību. Galvenais tirgus mums ir Eiropa. 90% no mūsu kravām tiek sūtīti pa jūru un 80% no importa. Kā jūs redzat, Somija principā ir sala. Tur ir lieli attālumi un nelielas kravu plūsmas. Mūsu ostas ir atkarīgas lielā mērā no tā, kā veidojas Somijas rūpniecības sektors. Mums ir dažas lielas globālas kompānijas, it īpaši meža saimniecības un papīra ražošanas un tērauda ražošanas jomā, un ir ļoti daudz mazu uzņēmumu. Šīm kompānijām ir filiāls visā valstī, no, nu, sākot no dienvidiem uz ziemeļiem, un tieši tāpēc visā šajā te ceļā, ja virzienā ir nelielas jūras ostas un ir arī iekšējās ostas. Ko tas nozīmē mums kā sektoram? Mums ir ostu tīkls, kopumā 52 ostas, kas ir diezgan mazas. Mums ir 3 TNT ostas un uh, kopējais tīkls aptver 16 ostas. Tās patiešām konkurē viena ar otru un konkurence ir īsta. TNTC ostas ved vairāk kā 90% no ienākošajām kravām un gandrīz visus eh, pasažierus pārvadā kopumā 18 miljonus gadā. Somijā tipiski ir tas, ka ir tikai viens vai divi lieli klienti katrai ostai. Piemēram, ir ostas, kur eh, blakus ostai atrodas rūpnīca vai pat pašā ostā un no šīs te rūpnieces eh, tiek eh, nosūtīti un saņemti 80-90% no visa eksporta un importa šajā te konkrētajā ostā. Un šāda situācija mums ir tipiska. Šeit es gribēju parādīt, ka mums nav monopolu Somijas ostās. Situācija ir ļoti fragmentēta. Šeit jūs redzat informāciju par mazajām ostām. Ostu darbs tiek organizēts atšķirīgā veidā, un arī mazas ostas var būt ļoti efektīvas. Un nobeigumā Somijas ostas, sākot ar nākošo gadu, būs sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Un tieši tāpēc visas maksas tik no, tiks noteiktas balstoties uz komerciāliem apsvērumiem. Mēs tiekamies ar klientiem bieži, un mums nevajag atsevišķas uzraudzības iestādes vai pakalpojumu saņēmēju komitejas, jo mums jau ir konkurences uzraudzības iestādi. <coughs> Priekšsēdētājs lūdzu runātāju beigt. Mēs Somiju ļoti labi jau pazīstam. Esmu pat arī apmeklējis pats Somijas ostas. Es uh, izmisīgi mēģinu pieturēties pie noteiktajiem laika ierobežojumiem, jo mums ir uh, šī te telpas noteiktu laiku. Gribu sveikt eh, apmeklētājs no Veneto reģiona, Frigo kungu un arī pārējos 20. Jūs palaidāt garām Benaldo kunga uzstāšanos, kas pārstāv Venēcijas ostu. Kad jūs ieradāties, sapratu, ka jūs tādu kā atbalsta grupa esat laikam mūsu bijušais kolēģis Paulo jūs atsūtīja, lai glābtu Ronaldo kungu te no mūsu ķetnām, bet nu laipni lūdzu jūs mūsu sanāksmē. Flekenšteina kungs, Jums kādi jautājumi? Maisners kundze lūdzu. Jūs minējāt, ka priekšlikumā ir pārāk liels administratīvais sloks, pārāk daudz detaļu un procedūru. Kas konkrēti jums šeit nepatīk, ko jūs gribētu, lai mēs izslēdzam? Vai vēl kāds deputāts vēlas ko jautāt? Kūna kungs. Paldies, Brian. Kalkulācijas vadlīnijas tauvošanās <clears throat> nodevām. Tām vajadzētu būt vienādu regulātām Eiropā. Kādas fiksās izmaksas šeit tiek apreikinā iekļauts un kādi variabli? Lai dažādiem kuģotājiem varētu būt aptuveni līdzīgas izmaksas. Kā Somijā šis jautājums tiek risināts? Zarībī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi jautājums. Jūs, kundze, teicāt, ka, ka tikai 328 ostas no Eiropas komerc ostām ir uh, TNT tīklā. Mans jautājums ir tāds, vai no šiem 328 astoņām ostām apkalpo apmēram varbūt tikai desmit kuģus nedēļā, savukārt citas tūkstošiem kuģu. Vai jūsuprāt, vienam regulējumam jātiecas uz tik atšķirīgām ostām izmēra ziņā? Tātad vai viens likumdošanas akts ir piemērots visiem, visām, visām ostām? Vēl jautājums no manis, saka priekšsēdētājs. Nesmu pārliecināts, cik daudz ostu Somijā saņem valsts atbalstu. Varbūt, ka jūs varētu pateikt. Varbūt, ka nav nevienas. Vai jūs tagad varētu atbildēt jautājumiem, Akels kundze? Paldies! Es varbūt tagad runāšu somiski. Maisneres kundze, runājot par administratīvo slogu, piemēram, 14. pants. Ļoti detalizēts apraksts dažādām procedūrām. Manuprāt, tas mums liks koncentrēties uz šīm te procedūrām, nevis uz noteiktu mērķu sasniegšanu. Uh, Mans priekšlikums ir padarīt šo regulējumu vienkāršāku, tā lai mēs joprojām varētu runāt par vienu un to pašu mērķi, neiekļaujot apgrūtinoši detalizētu procesa aprakstu. Piemēram, tur tiek runāts par to, kā pakalpojumu saņēmēju komitejas sanāksme ir jāorganizē, kāda veida vietās, Prot, esmu pārliecināta, ka mēs to arī paši laikam varētu izlemt. Un tas ir tas, ko es domāju ar administratīvo slogu un pārāk detalizētu regulējumu. Ja es sapratu pareizi otro jautājumu par cenām, Somijā situācija ir tāda, ka cenas dažādām ostām var atrast eh, šo ostu mājaslapās, un tādējādi situācija ir ļoti caurskatāma, un es nedomāju, ka regula šeit mums kaut ko liktu jaunu darīt, uzlabot un tam līdzīgi. Mums jau ir ilgas attiecības ar klientiem, un to rezultātā iespējams, ka mēs varam arī mainīt cenas. Tad bija vēl jautājums par ostu lielumu. Jā, mums ir trīs galvenās ostas un 16 ostas e, visaptvarošajā tīklā, un pārējās ir ļoti mazas ostas. Manuprāt, Pat ja osta ir maza, bet tā strādā balstoties tikai uz komerciāliem apsvērumiem, tās var būt ļoti efektīvas. Un šeit mums būtu jārunā par TNT tīkla apsvērumiem un galvenajiem mērķiem, lai redzētu, vai mēs esam sasnieguši iecerēto. Un nobeigumā jautājums par valsts atbalstu. Ir ostas, eh, kas vēl daļēji piedar pašvaldībām, tās nav pilnībā caurskatāmas, bet tās ostas, kas kļūs par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, šīs ostas saņems finansējumu tikai no klientiem, kā maksu par pakalpojumiem, un tādējādi jāsaka, prasības būs ļoti stingras un būs tikai komerciāli apsvērumu kritēriji. Kūna kungs lūdzu. Somija ir tieši uh, kaimiņu valsts uh, Krievijas federācijā Sanktpēterburga un uh, lielā osta, kas tur tiek celta, tur ir apmēram 125 miljonu tonu apgrozījums. Tur nav caurskatāmība, tā infrastruktūra, no, ko finansē valsts. Kāda ir šī situācija konkurence? Eiropas Savienība esam tagad tāda parauga tā kā paraugs, bet eh, viņiem ir pilnīgi cita sistēma, ar vai bez Snowdena. Oh, okay. now, you... Jā, vēl kāds jautājums, vēl ir arī ledlauži. Werner, jā, mēs to sapratām. Krievijā ir ļoti stingras pracības par uh, eh, ledlaužiem, kas nav Krievijas ledlauži. Vai jūs varbūt varētu atbildēt arī šo jautājumu? Makilas kundze. Paldies. Oslogas ostai pēdējā laikā ir bijusi zināmā attīstība, un tās apgrozījums ir puse no kopējā Somijas apgrozījuma. un dažas Somijas ostas, īpaši dienvidos, ir ārkārtīgi ieinteresētas tranzīta plūsmā. Bet jāsaka, ka šis tranzīta apjoms ir bijis maksimāli tikai 7%. Un tādējādi tas principā neko nemainīs. Protams, ka mēs esam ieinteresēti šajā plūsmā. Un ostas eh, konkurē viena ar otru Baltijas jūrā. Jautājums par ledlaužiem. Un saistība ar šo regulu. Es nedomāju, ka ledlaužiem ir kādas lielas tirgus iespējas Eiropā. Un, manuprāt, varbūt, ka šie pas pasākumi jāiekļauj regulas aptvērumā, un tas nav bijis darīts. Tagad Žans Klods Terjē, Marseļas ostas ģenerāldirektors, tagad pārējiem uz vidusjūras siltajiem ūdeņiem, un Žan Klod vārds tiek dots jums. Paldies, priekšsēdētāji. Referentkungs, dāmas un kungi, deputāti. Esmu priekšsēdētājs Marseļas ostā bet es eh, esmu arī prezidents eh, Francijas ostu apvienībā. Jūs redzēsiet to arī manos slēdos šo izklās. Pirmkārt, kāda izskatās, kāds izskatās šis priekšlikums, kā tas tiek vērtēts vispārīgi. Pirmkārt, es atbalstu komisijas vēlmi radīt lielāku caurskatāmību radīt eh, harmonizētus, caurskatāmus noteikumus, procedūras un šeit nodrošināt un saglabāt ostu pārvaldību pastāvību. Jātājums par to, ka tā ir regula. Trešā reize tā jau ir, jo divi mēģinājumi jau bijuši pirms tam, bet nav izdevušies. Tagad ir jāuzdod jautājums, varbūt elastīgs instruments būtu vairāk piemērots, lai ņemtu vērā dalībvalstu situāciju elastīgumu. Un ir, protams, jāturas pie pamatliekumiem. Priekšlikums, eh, kas ir mūsu priekšā, tas šķiet, tur ir arī pretrunas. Pirmkārt, kas attiecas uz uh, tehnisko apkopi, mēs priecājamies par to, ka tas ir temats, kas ir tas ļoti strīdīgs, un Marseļas osta par to visu ļoti dārgu samaksājusi. Jo tur bija arī strīdi un eh, nesaskaņas ar uh, ostu darbiniekiem. Tur bija runa par uh, ostu operatoru noteikumiem un nevis par tehnisko apkopi. To visu ir ticis, uh, bijis izdarīts mēģinājums to visu ierobežot. Turklāt mums vēl ir arī tāda sajūta, ka subsidaritātes princips tiek nedaudz sagrozīts. Šeit ir uh, jāņem vērā dalību valstu īpašo situāciju daudzveidība. Tas viss ir tāds samērā eksplozīvs jautājums, bet, protams, ka mums ir jābūt tādai pozitīvai attieksmē. Parlaments arī turmāk strādās pie šīs regulas projekta un eh, saistībā ar iepriekšēju tekstu šeit ir paredzēts daudz ko mainīt. Kas attiecas uz eh, būtiskiem punktiem, par kuriem jūs uzdevāt jautājumus, pirmkārt, tas attiecas uz darbības jomu šai regulai. Mēs uzskatām, ka bagarēšanu vajadzētu ņemt ārā no darbības jomas, jo tā ir eh, faktiski tehniski apkopostas, bet tas nav pakalpojums, kas attiec uz kuģiem. 9. pantā mums tas šķiet pārāk eh, sarežģīts, it īpaši, kad runa ir par to, ka tiek ieteikta kontrole starp uh, aģentūru, kas pieņem lēmumu par valsts pakalpojumu un operatoru, ja tā nav vien tā pati persona. Tas, manuprāt, neatbilst realitātei uz vietas. Ja šī iestāde, piemēram, pakāpojumus nodod eh, privātu pakāpojumu sniedzēja kompetencē, bet nav obligāti šāda hierarhiska sasaiste starp abiem. Tālāk par līdzsvaru starp cērskotāmību un komerces darbības brīvību. Ozdarbība ir pakļauta cērskotāmības direktīvai, un tur uh, faktiski nav par to vēl papildus jādiskutē. Kādēļ gan tur būtu īpaši vajadzīgs uh, noregulējums ostām? Ja tas tā paliks, tad uh, to vajadzētu ierobežot uz tiem dienestiem, par kuriem uh, ostu operatori saņem valsts naudu. Tika jau teikts, ka tas ir brīvs un atklāts tirgus, un mēs nesaprotam, kādēļ šeit būtu nepieciešams cēnu veidošanu padarīt pilnīgi caurskatāmiem klientiem. Ir procedūras konsultācija un informācija, kas attiec uz cenu veidošanu par uh, nodevām, par uh, variācijām un arī par cenu veidošanas politiku, bet tie ir makroekonomiskie apsvērumi tās ir investīcijas, tie ir kritēriji. Tas viss sniedz tās lielas vadlīnijas, un mūsuprāt tālā tur nevajadzētu iet. Kas attiec uz privātajām ostām, tur es vēlos uh, pakaļā, uh, uh, piekrist tam, ko teica Rotterdams pārstāvis, kā privātās ostas nevajadzētu šeit izņemt ārā, jo tas varētu radīt konkurences kropļojumu. Un, ja ir jāt, jāatrod robeža, tad varbūt tā robeža varētu būt ostu lielums kas ir iekļaujams eh, regulā un kas nē. Un 40 eh, miljonu eiro tas laikam bija kā iespējama robeža. Kontrolas iestāde. Francijā ir sistēma, kurā ir iekļauti konkurences eh, iestādes, arī revizijas palāta, kas strādā pie valsts subsidijām jautājumiem, Tur nav runa tikai par grāmatvedības eh, pārbaudi, bet ir arī par valsts atbalstu. Ir arī tiesas ar brīvu piekļuvi, tas darbos ļoti labi, un mums šķiet, ka nevajadzētu vēl vienu slāni šeit paredzēt, vēl vienu līmeni, tas radīja tikai vairāk eh, neskaidrību. Noslēgumā esmu ievēries arī runas laiku, gandrīz vai priekšādātā kungs. Ko mēs sagaidām no komisijas? ka ostas šeit, eh, šeit ir pārējais periodi par, uz jaunām enerģijām. Mārsēs ostas šeit ir ieņemas ļoti tādu atvērtu nostāju. Ir jāuzlabo arī pakalpojumu kvalitāte, jauda. Un šeit eh, arī mēs vēlamies, lai būtu sasaiste ar eh, sauszemes pakalpojumiem, tas ļoti svarīgi ostas darbībā nedaudz ilgāk runāt. Uh, Mr. Fleckenstein. Fleckenstein kungs tevi lūdzu. Man ir tikai īsi jautājums par uh, kompetencēm, par ko jūs runājāt. Jūs varbūt varētu vēlreiz varētu paskarot, kur jūs novilktu šo šķirtnes līniju. Varbūt es vienkārši ne visu kluži precīzi sapratu. Thank you, Mrs. Wills. Vilzes kundze. Paldies. Tie kungs. Vai jūs uzskatāt, ka šī regula vispār ir nepieciešama? Pēdējums parāda, pēdējums parāda, ka 80% var apmierināti ar uh, tirgu. Un vairāk ostu operatori teikuši, uzņēmumi teikuši, ka ir uh, nobažījušies uh, un ka šeit par rēderēju apvienošanos. Kāda ir jūs attieksme pret to? Mr. Kumutsakos. Kumutsakos kungs. Eh, κύριε Τεριέ, δεν κατανόησα στην αρχή της. Τεριέ, kungs, es jūsu prezentācijas sākumā īsti nesapratu. Jūs uh, teicāt, ka komisijai jau šis ir trešais mēģinājums izveidot regulu un ka jūs to nesaprotat. Kāds ir jūsu viedoklis? Jūs gribat citu tekstu vai vispār neko negribat? Tātad vai jums nepatīk šī regula vai kā? Sarībikungs, jā, es labprāt gribētu dzirdēt par uh, pakāpojumiem. Jūs teicāt, ka no šīs regulas ir jāizņem ārā bagarēšana, jo tam ir uh, tāda pastāvīga loma, tas ir pakāpojums infrastruktūrai. Kas ir ar ločiem un ar vilcējiem un uh, vai ir jānošķir šie pakāpojumi vai nē? Jūras drošības vārdā ločiem varbūt varētu uh, to neiekļaut, jo Francijā ir sistēma tāda kā kopība, tā ir tāda sistēma, kur ir, ir arī investēts, vai tas viss tagad būs jāpārstrādā, vai arī ločus vajadzētu izņemt ārā no šīs regulas. Tālāk par enerģijas eh, pārmaiņām. Varbūt jūs par to varat kaut ko vairāk pateikt. Kāda loma ir Eiropas Savienībai šajā jautājumā? Varbūt eh, drusku varētu tā aktīvāk riekoties ostās. Runa tur ir par uh, ekonomiku, par, uh, bet arī par telpu sadalījumu. Vai domājat, ka komisija to visu ņēmas pietiekam vērā? Cerie. Tēģie kungs. Jā, paldies. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem. Es nedomāju, ka es sapratu. Uh, ko teica referents par izmaksām un par samaksām un uh, ko, ko lai es tur precīzi atbildu. Question. Nu, vai es varētu atkārtot, vai es varētu atk atgādināt, kāds bija jūsu jautājums? Jā, pozīcijā, kanzi. Priekšēdētāji, uh, varbūt jūs manis pateikt, uh, kur es atrodos. Es labprāt gribētu zināt jautājumā par caurskatāmību cenu veidošanā kur jūs saskatāt robežu līniju precīzi, kas attiecas uz to, kam ir jābūt sārskatāmam, un kur jūs sakāt, nu te būs jau gana. Tā ir mūsu privāta ekonomiskā interese kā ostē, un nevajag visu izgaismot un publiskot. Tad, ja kungs. Jā. Ir, protams, sarežģīti lūgt mums visu precīzi izklāstīt, kādā veidā ir veidotas, eh, veidotas cenas klientiem, pret klientiem. Ja, piemēram, mēs esam saņēmuši valsts naudu, tad ir skaidrs, ka tur bez jebkādām iebildēm un bez jebkādiem ierobežojumiem tas viss ir jāpadara caurskatāms, bet mēs esam brīvie pārvaldītāji, piedāvājam pakalpojumus, mums ir arī uzņēmē darbības brīvību, mūsu klientiem nav pilnīgi viss jāpaskaidro. Ja viņiem ir sniegta jau konsultācija par eh, cenu politiku kopumā un arī par nodevām, kādas viņiem jāmaksā, tāda ir atšķirība. Tālāk par otro jautājumu. Uzskatu, kā caurskatāmības direktīva, piemēram, un uh, Koncesija direktīva īstenībā jau vis, uz visiem jautājumiem atbild. Tas, ka mums tagad ir vajadzīga regula, mēs īstenībā to tā nesaskatām. Jau ir bijuši divi mēģinājumi, tagad šis ir trešais, trešā redakcija, kas ir mūsu priekšā. Tātad tas ir regulas instruments, mēs jau teicām, ka tā kā tāda korsete, tas ir ļoti ierobežojuši un es domāju, ka tas ir vēl ierobežojošāk nekā agrāk. Vai šis ceļš, vai pa šo ceļu ir jāiet tālāk? Mēs vēlamies instrumentu. Mēs, protams, varētu teikt, ka mēs esam pret regula, bet mēs vēlamies būt konstruktīvi un pozitīvi. Bet mums šķiet, ka direktīva būtu vairāk piemērota, un tā, kas jau eksistē, īstenībā jau uh, atrisina visus jautājumus. Tad ir par bagarēšanu, par to varbūt atsevišķi nerunāšu par loģu sistēmu. Mums šķiet, ka tas ir eh, attaisnoti viss. Protams, ka vienmēr ir jāņem vērā arī drošības eh, nosacījumi. Ir jāsaka arī, ka attiecībā uz citiem dienestiem ir svarīgs tirgus lielums. Operatori var izdzīvot, piemēram, viens izdzīvos, bet divi divi varbūt eh, bankrutēs. Ir jau vajadzīgas garantijas, kas attiecas uz nodevām, uz regulējumu, bet, piemēram, šeit domāju par vilcējiem. Tur ir eh, piekļuvis noteikumi, kur, piemēram, tik un dēļ daudz kuģi ir, kas ir pieejami, un uh, lai, piemēram, varētu izvest ārā no ostas lielu benzīna tankeri. Tātad, eh, ja tur ir kaut kāda noteikuma, tad varbūt citi uzņēmumi tur nevar darboties, bet, protams, tur ir jāņem vērā arī drošības noteikumi. Par pēdējo punktu. Regula. Tātad, eh, tie ir. Uh, ostu operatori, bet šis uh, telpiskais aspekts, telpas uh, teritorijas aspekts, tas varbūt nav tik daudz ņemts vērā. Koncesija direktīvā varbūt varētu šeit uh, pie tā tālāk strādāt, bet tā arī ļoti būtiska dimensija. Tad par enerģijas pārmaiņu, e, enerģētikas pārmaiņām. Marsēļas ostā. Tur bija tagad tāds neliels uh, neliels šoks, tur bija problēmas ar uh, naftas pārstrādes uh, uzņēmumiem Eiropā. Mums ir īstenībā vajadzīgs jaun, jauns ekonomikas modelis Marsejā. Un uh, mums varētu palīdzēt iniciatīvas un uh, vispārējais ietvers, ko nosprost Eiropa. Thank you very much, Mr. Ter Paldies, Terjēkungs. Tagad komisijai vārds uz piecām minūtēm. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and I would like also to thank... Paldies, priekšsēd. Es gribētu arī pateikties ostas pārsēm, kas mums ir dalījušos savā pieredzē šo pēcpusdienu. Es necentīšos atbildēt visus uzdotos jautājumus, taču par dažām tēmām vismaz centīšos tos sagrupēt. Komisija ir eh, konsultējuši šo priekšlikumu vairākus gadus. Eh, manā manuprāt, vismaz kopš 1997. gada ar eh, konkrēto tekstu strādājumu kopš 2011. gada, tā kā diez vai mums var pārmest, ka mēs neesam piedalījušies šajā darbā. Jūs jautāsiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Ostas strādā labi. 70% šādas skaļas jūs piesaucat dažos uh, pakalpojumos, uh, dažos pieķumos. Uh, rādītāji ir, ka, daž, eh, ka lietotāji eh, ir mazāk nekā 50% apmierināti. Un 40% es eh, ostu infrastruktūras esot zem globāla vidējā loģistika <clears throat> ziņā ir es valsts, kuras 76. vietā ostu pakalpojumu kvalitātes ziņā. Uh, Tātad varbūt mums vidēji nav tik slikti, bet mūsu ambīcija vajadzētu būt ļoti labiem rezultātiem visās ostās. Es gribētu arī teikt, ka eh, šo terminu uh, um, trako krakls es uh, uzskatu par uh, nesamērīgi. Um, un um, jūs esat redzējuši, kāds ir aviācijas regulas, dzelzceļa regulas, uh, autoceļa regulas un tur ir desmitiem lapušu ar regulu nosaukumiem, tā kā es neteiktu, ka priešlikums, kas tikai e, runā par līguma pamatprincipiem, e, principu sniegt pakalpojumus, kā arī caurspīdīgumu principu. Es neteiktu, ka tas ir e, trako krekls. Tā, tas ir rīks jūsu rokās, ko var pievienot visām ostas situācijām. Un es aicinu katru Eh, kurš var man minēt kaut vienu piemēru, kad eh, ostas organizatoriskā sistēma atšķirtos no šiem pamatprincipiem, kurus mēs regulā pasludinām. Tad pieskaršos dažām detaļām. Jūs runājat par valsts atbalstu, ostu attīstību, caurspīdīgumu. Priecājos redzēt, ka jums visiem ir līdzīgas domas šajos jautājumos. Jūs runājat arī par tādiem jautājumiem, kā, ka daži pakalpojumi, piemēram, pilotāži, kur būtu jāiekļauj. Loč. Eh, <clears throat> atvainojiet. Tātad, ja tas nav iekļauts regulas atvērumā, tad uh, strādāsim ar jums ar lielāko prieku, lai būtu skaidrs, ka mēs noteikti nebūsim tie, kas gribētu drošības standarts pazemināt. Mēs esam gadu desmitiem strādājuši pie šo standartu celšanas, negribam redzēt, ka tie tiek palaist vaļīgā. Kas attiec uz administratīvos lūgumu birokrātiju, šeit nav nekāda ziņošanas pienākumu, visi dati, kurus mēs prasam, tāpat ir e, e publicējami. Jūs redzēsiet, ka, vai arī sniedzam katram interesantam, uh, šī informācija. Un mēs neprasām nekādu jaunu struktūras izveidot, un es pilnīgi piekrītu eh, referentu Fleckensteinu teiktiem, ka, ja runa par uh, iestādi, kur vērsties ar sūdzību, nu ļoti labi. Tie, kas man saka, mums jau tas ir, uh, kāpēc mums tas vajadzīgs? Nu, es no nu jums negribu dzirdēt šādas sūdzības. Uh, labi, atķeksējiet, kastīti, viss kārtībā, bet kas ir ar pārējiem, kur ir uh, kā ar šīm ostām, kuras Eiropā nedarbojas tā kā tam vajadzētu? Tātad es domāju, ka ir īsts pamats kaut ko radīt. Dāmas un kungi, šajā telpā jūs runājat par jauno, jauniem tent tīkliem, transeiropas tīkliem. E, pagāja 40 gadi šo tīklu izveidot, un šis tīkls ir balstīts uz caurspīdīgumu, brīvs piekļūst tirgam, drošību un uh, eh, savietojumības principiem. Tagad jūs taču neteiksiet, ka attiecībā uz ostām šie principi nebūtu vajadzīgi. Taisn otrādi. Mēs ar prieku sadarbosimies ar jums šajā mūsu kopīgajā darbā, lai šie pamatprincipi, par kuriem jūs esat cīnījušies pēdējo divu gadu laikā, tikt piemērot arī ES ostu sistēmai, kas ir mūsu uh, E, vārti uz pasauli, kā arī izaugsmes virzītāji Eiropā. E, paldies, priekšsēd. Paldies! Un tagad referenta un priekšsēža galvārdu. Vispirms vārds referentam Fleckenstein kungam. Paldies, priekšsēd. Paldies visiem, kas deva ieguldījumu šodien mūsu darbā. Nerunāšu pa visiem detalizētiem jautājumiem, diez vai to arī vajadzētu darīt šodien. Sapratām, ka viedokļi atšķirās par to, kā privātās ostas būtu, kā šī eh, regula būtu attiecināma uz privātiem ostām vai nē. Skaidri sapratām, ka mums ir ļoti rūpīgi jāraugās attiecībā uz nodevām, kur ir un par caurspīdīgumu, un kas ir varbūt jau pa daudz prasīts, un kas ierobežo attiecīgās ostas uh, ekonomisko darbību. Komentēšu par to nedaudz, par to nerunājām, proti par deleģētiem tiesību aktiem. Tiem ir jābūt minimāliem šajā ziņā. Viena lieta, par kuru šodien nerunājām. Osta autonomija ir jāstiprina. Šodien pārstāvētam ostam tas varbūt nav tik svarīgi, bet tātad ir ostas, kurās es viesojos, kur galvaspilsētās notei, nosaka ostu nodevs. Es domāju, viņi noteikti man piekristu. Kas attiecas uz tirgus atvērtību, es sapratu, ka bagrēšana nav pieskaitami šiem pakalpojumiem, jo tas, to eh, es kā hamburgietis var tikai apstiprināt. Mums vienmēr ir liels uh, sakars ar bagarēšanu. Kas attiec uz locem, ka tā, tas ir drošības jautājums, tam es arī varētu piekrist, taču tas nozīmē šajā gadījumā nenozīmē, ka eh, nav jānodrošina caurspīdīgums, tirgus piekļuvu Tas būtu jau kas cits. Esmu ļoti pateicīgs, ka kravas un pasažieri šeit nav iekļauti, jo divreiz jau šie priekšlikumi izgāzās šo iemeslu dēļ. Rēderi, kas šeit nav pārstāvēti, varbūt tam nepiekrīstu, bet uh, ar viņiem mēs arī vēl sakontaktēsimies. Ļoti svarīgi, un tas ir kā, uh, tas ir uh, konkurentu skaita ierobežošanas jautājums. Te nevar būt runa tikai par to, cik vietas ir otā, bet arī kāds ir, kāda ir ekonomisko, mums diktē ekonomiskais saprāts. Mazā ostā jums nevar būt divi konkurenti, ja vienam e, knapi pietiek e, šeit darāmā. Tātad tas ir saprātīgi jāformulē. Pār lietotāju konsultēšanas tiesībām un par to, ko komisija uh, nosauca par uzraudzības iestādi supervisory body, mēs daudz dzirdējām. Varbūt, ne pat noteikti, to vajadzētu varbūt precizēt, to vajadzētu vēl precizēt, bet jūs sākotnējais nolūks Jūs runājāt par dažādiem risinājumiem, tātad nevis viens universāls pie risinājums visiem. Tas šeit jāieraksta ļoti skaidri, lai jūsu minētā problēma ar to arī tiktu atrisināta. Ļaujiet man vēl teikt, ko par nākotni. Pirmkārt, šī regula nevar uh, tikt skatīta kaut kādā vakumā, atrauta no realitātes, bet es reiķinos ar to, ka mēs varam pieņemt lēmumu, ja koncesija direktīva, kāda tā ir pat laban, tiek gatavot, arī būs uh, nolēmta, apstiprināta. Par, uz to daži jau norādīja. Attiecībā uz koncesiju direktīvu mēs vienojāmies citās, ar citām komitejām, kas ir vadošās. Es ceru, ka tas izdosies. Un par otro, nākamā gada sākumā mēs gaidīsim šo informāciju par valsts atbalstu. Tas ļoti svarīgi, jo e, šī gadījumā tas nāk no konkurences ģenerāla direktorāta mēs ļoti rūpīgi tam sekosim. Novembra beigās mēs ziņojam, kuram ir iesniegt 84, 85 grozījumu, apspriedīsim āli variantu, jo ziņams vēl nav tulkots, es ēnu referentu rīcībā došu, nodošu, lai mēs varētu jau iepriekš eh, tādu pirmo domu apmaiņu veikt, lai atlikušais laiks nav ļoti daudz laika, nav arī ļoti maz, bet nav arī ļoti daudz. No decembra sākuma līdz uh, apmēram janvāra vidum varētu tikt izmantota tam, ka mēs savā starpā varētu konsultēties arī ar interesētajām citām pusēm un panākt iespējami plašu vienošanos. Tik pieminēts par pievienoto vērtību, te man vairs nav nekā bilstama viesojoties dažādās ostās, lielākā daļa sarunu partneri man teica, raugi, lai ar dažiem labojumiem šis, šī regulta tiktu beidzot apstiprināta un tad būs daži gadu miers, no kā iegūs visi iesaistītie. Es tiešām gribētu tiešām to arī panākt un uh, būšu jums pateicīgs par palīdzību šajā darbā. Paldies, Flekinšteina kungs, priekšsēdz. Uh, Mm, es ceru, ka mums būs ziņojuma projekts līdz 26. novembrim, un tad grozījumi būtu, grozījuma iesniegšanas termiņš tiks pēc tam no, noteikts. Būs vēl divas diskusijas transporta komitejas sēdēs, pirms mēs balsosim par Fleckensteina kunga ziņojumu. Fleckensteina kungam ir diezgan sarežģīts uzdevums pirmais atslēga jautājums, kas viņam ir jājautā, ir tāds, vai šis ierosinājums ir grozams tādā veidā, ka tas varētu tikt uzlabots, iepšu <clears throat> mēs to atkal varētu pat noraidīt kopumā. Šajā jautājumā ir sarežģīti saprast, ja mēs runājam par kraus Eh, par kravu pārkraušanu, eh, loču darbību un bagrēšanu nekā daudz cita tur arī nav. Eh, referentam vēl būs komiteja jākonsultē par to, kā viņa prāt mums būtu jāvies tālāk ar šo konkrēto komisijas ierosinājumu. Bet uzstāšanās šodien, prezentācijas šodien, kuras dzirdējām, un deputāti jautājumu Tas bija labs sākums, lai saprastu konkrēto jomu, transporta jomu. Komisijas teikto es ļoti labi saprotu, bet es nedomāju, ka spēko esošās eh, regulējums attiecībā uz dzelzceļu ir vislabākais, kas vien varētu būt. Tas, ko esam piedāvājuši aviācijā, īpaši lidostās, ir bloķēts padomē, tur nekās nekustās, tā kā tas bija lielisks piemērs tam, kā virzīties uz priekšu, un ceļa transports. Mums bija ļoti laba diskusija šorīt par ceļa transportu, un skaidrs, ka daži deputāti neuzskata, ka tas būtu lielisks dosie bet redzēsim, e, kas beig beigās notiks nākamo nedēļu gaitā. Bet paldies Žanklaudam Terie no Marsejas osts, Annelīnai Mekelē no Somijas ostu asociācijas, Viktoram Šonmakaram no Rotterdams osts, Stefano Bernardo kungam no Venecijas osts iestādes un Ričardam Bērtam no apvienotās karalists par pienesumiem mūsu diskusijā. Paldies ar deputātiem. Un tagad mēs ar lielu interesi gaidīsim, domāju, to var teikt droši, Fleckensteina kungu ziņojumu projektu. Paldies, mini uzklausīšana ir beigusies.